Now... Godātie klātesošie sāksim, Laitvīkums ir apsēdies, viņš ir paņems līdz visus savus iespējamos aparātiņus un plašsaziņas līdzekļus, tas priecē. Sāksim darbu ar priekšsādātāju paziņojumiem, gribu šeit sveikt mūsu video apmeklētāju grupu, tos uzaicinājusi Džezīna Gizīna Maisnere, tas no viņas vēlēšana apgabala pie, pie Hanoveras, bet šķiet, ka ir arī, no nu, acīm redzot, viņi ir ļoti agri sēdušies autobusā, lai nonāktu šeit. Nu, tātad priecājos jūs šeit redzēt. Ceru, ka apmeklējums jums tiešām būs tāds apgaismojošs. Un uh, aizbrauksiet mājās ar labām atmiņām. Tiešām ceru, ka jums patiks šis apmeklējums tālāk priekšādātāju paziņojums, pirms es pārēju pie koordinātoru sanāksmes lēmumiem. Ja nu, jūs man atļausiet, tad es gribētu pastāstīt deputātiem, ka šodien ir pēdējā diena, kad mana asistente Džūlija Lama strādā. Manā labā Džūlija dodas tālāk, viņa strādās Eiropas dzelzceļa, krav, dzelzceļa kravu asociācijā. Džūlija tiešām ir bijusi vienkārši neatsverama manā darbā. Nu, tāda klins tiešām uz ko atbalstīties šos piecos gados. Nu, zinu, ka sekretariātā viņas darbs arī ir ticis vērtāts ļoti augstu. Tātad tiešām liels paldies. Ceru, ka jūs arī pievienojaties man, sakot viņai paldies. Lai jums veicas, Jūlija, un, paldies, nu, un tad lai jums veicas arī tālāk. Koordinātoru sanāksme. E, tātad, lūk, 20. februārs pirmām kārtām. Shift to Rail projekts. Itra komiteja. Lūdzām viņus ņemt vērā komentārus, kas bija no zaļajiem par šo projektu. Pēc tam uzrakstīja arī budžeta kontrolas komitejai, lai arī viņi varētu sakot līdz notiekošajiem par kometoloģiju. Ņēmām vērā 6. un 17. datuma ziņu lapu. Pie citiem jautājumiem koordinātori teica, ka viņi atgriezīsies pie jautājuma par komitejas ietekmes novērtējumiem pēc tam, kad notiks, būs noticis ziņojums par laiktrīt ziņojumu šodien. Nu un tad eh, vakardienas koordinātora sanāksme. Mēs nesadalījām referentus ziņojumiem, nu tāpēc, ka nebūs jau vairs nekāda, lai, nebūs laikpaldas laika, tas būs jauniem sasākumam jādara. koordinātori ieteica komiteju apstiprināt grozījumu iepriekšējā tiesību aktā par um, autobusiem, autobusu pakalpojumiem tālāk politikas departamentu pētījumu kontekstā. Tēl ir pieejami zināma līdzekļi. Nils strādā kopā ar mums, viņš tagad par to ir arī atbildīgs. Tāpēc, nu, lai viņam būtu kaut kas, ko pavasar darīt, mēs viņam piešķīrām iespēju strādāt pie trim pētījumiem, tendences transportā, faktiskie iemesli transportu modeļu maiņai un arī dzen kravas transporta daļa Eiropas Savienības transportā. Tālāk uzklausījām Donna pētījumu par to, ko Eiropai izmaksā tas, ka transporta joma nav integrēta Eiropeizēta. Tas bija tāds provizorisks ziņojums, ko koordinātori uzklausīja un saņēma par komitoloģiju runājot, ņēmā, ņēmām vērā pēdējo ziņu lapu kopumu un pie citiem jautājumiem mēs apspriedām jautājumu, ko pieminēja zaļie par Lions Turīnas koridoru un pārskatāmību. Un vienojāmies, ka priekšādātājs rakstīs komisāram Kalasam, lai tas nāk lejā ar precizējumiem, paskaidrojumiem par šo tuneli. Un gribu atgādināt deputātiem, ka ir arī uzdodams mutiskais jautājums par šo lietu. Nu, tā vismaz ir paredzēts aprīļa plenāra sesijai. Uh, Bet, nu, jebkurā gadījumā rakstīsim komisāram arī. Nu, lūk, tik tāds par vakardienas koordinātoru sanāksmu un citām koordinātoru sanāksmēm. Vai ir kādi jautājumi? Nē, ļoti labi. Nu, tad tādā gadījumā varam pāriet pie balsošanas. Gribu kolēģi atgādināt, ka pulkstens 11. šodien pie mums ieradīsies Kalas kungs. Viņš mums stāstīs par pēdējiem notikumiem transporta padome, tātad par ko tur tika spriests. Un tas būs, kā jau teicu, pulkstens 11. Ok. Everybody. Labi, vai visi tad ir gatavi? Pārbaudīsim, vispirms izmēģinājumu balsojumu, sākam balsot. Everybody voted. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Sistēma strādā, viss ir kārtībā. Vai nu manim kolēģi jāatgādina, ka ir jaunie noteikumi par to, ka gala balsojums vienmēr ir paaugstināt balsojums. Tātad, nu, uh, parlamenta reglaments ir grozīts, jūs jau atcerēsieties, jums nav nekas cits jādara, kā e, vienkārši jānospiež attiecīgā pociņa. Pārējo visu izdarīs iekārta un sistēma. Nu, tad sākam. Pirmais. Nolīguma apstiprināšana ar komisiju un padomi par divas priekšlik direktīvas priekšlikumu par kuģa aprīkojumu atsaucot 96.4.98. E, direktīvu, refer, referents Dominiks Rikē, Nu, viens balsojums uzreiz ķeramies pie iekārtām, sākam balsot, tas ir gala balsojums. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. Pieņemts. 32 par, 2 pret, 1 atturējās. Lieliski, Dominika, apsveicam jūs. Nākamais. Nolīguma apstiprināšana ar padomi un komisiju par priekšlikumu un regulu par daudzgadu finansējumu EMSA, jeb Eiropas kuģniecības drošības aģentūrai, attiecībā uz lūk kuģu piesārņojumu radītā, piesārņojumu apkarošanu. Tur, lūk, runa bija par naftas un gāzes instalācijām, Kīs Tēlors referents, sākam balsot, viens balsojums, ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. 30 par 5 pret 1 atturējās pieņems. Apsveicam Kīsu Tayloru un jūsu mm, darba komandu. Trešais. Regulas priekšlikums noliguma apstiprināšanai ar padomu un komisiju par nājādes mainot uh, padomus regulu numuru 718-41999. Lūk, nājādas programma, referente Korina Vortman Kola, sākam balsot, vienīgs, viens vienīgs balsojums. Ja viss nobalsojuši, tad beidzam balsot. 34 par 2 pret 2 atturējās. Lieliski pieņemts. Apsveicam Korinu un viņas darba komandu. Nu, nākamais bil, balsojums varbūt nebūs gluži tik vienkārši kā iepriekšējie trīs. Uh, jo, nu, jāķers pie balsojuma saraksta, kas ir tirgus piekļuvs ostas pakalpojumiem un ostu finanšu pārdzimības sistēma. Nē, es atvainojos, nē. Tātad mm, maksimālās autorizētās dimensijas nacionālajiem un starptautiskai satiksmei. Tas ir Laitfrīda ziņojums. Nu, uz priekšu. Nu, varbūt kamera varētu mazliet pavirzīties, lai es redzu, ko tautas partija darēs. Labprāt, protams, viņus ignorētu, bet baidos, ka viņam tas īpaši nepatiks. Matijā tad ir droši vien diezgan ātri iebilst pret visu šo pasākumu. Tātad 49. grozījums par pret aktors noraidīts. Pārējām pie pirmā kompromisa grozījuma par pret atturs pieņemts. 14. tālāk. Ar 133. kas ir identiski par, pret, atturs pieņemts. 132. kā papildinājums par, pret, atturs noraidīts. Otrais kompromis grozījums par, pret, atturs pieņemts. šķiram uz priekšu. Simtu septiņdesmit otrais grozījums. Ja, visi paspēja atrast par? Pret? Atturs. Pārbaudīsim elektroniski. Balsojam elektroniski par 172. grozījumu. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. EKR ir viens balsotājs par daudz. Vienam jāizņem kartiņa. Beidzam balsot. 15 par 18 pret 5 atturējās noraidīts. 171 par pret, atturs. Pārbaudīsim elektroniski arī šo, sākam balsot par 171. Ja visi nav balsojuši, tad beidzam balsot. Tas ir norādīts 18 par 20 pret 182 par. Pret. Atturs. Pārbaudīsim arī šo elektroniski. Man šķiet, ka tas pats vairākums kā iepriekš. Sākam balsot par 182 elektroniski. Ja viss nobalsojuši, beidzam balsot. Norādīts. 175. un 181. identiski par. Pret. Atturs. Norādīts. Tālāk. Trešais kompromiss grozījums. Jūs vēlaties pārbaudīt? Labi. Pārbaudīsim elektroniski 181. Ja viss nobalsojuši, tad beidzam balsot. Noraidīts. Mm. 19 par 19 pret. Trešais kompromiss grozījums par. Pret. Atturs. Pieņemts. Tālāk. 19. grozījums, ja nākamais. Blokā balsosim par 19, 21, 27, 31, 341 un 8 grozījumu blokā par pret atturs pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Ja beidzam balsot, nu, pēc nu, lūk, norādīts. Tālāk, 202. par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 Ja viss nobalsojuši, tad beidzam balsot. Noraidīts. 220, 238 kopā par. Pret. Atturs. Noraidīts. 223 par. Pret. Atturs. Noraidīts. 224 par. Pret. Atturs. Pieņemts. 222 par Nē, 222. atkrīt. Un atkrīt arī nākamie divi. Nonākam līdz ar to pie kompromisa, pie ceturtā kompromisa grozījuma. Par, pret, atturs pieņemts. Šķiram uz priekšu. Jā, šķiet lapušu numerācija atšķiras dažādos dokumentos. Nonākam pie 237. Par. Pret. Atturs. Pārbaudīsim elektroniski. 237. To man šķiet, ka pieņemts, bet, nu, vēlos pārliecināties. Beidzam balsot. Pieņemts. Jā, tieši tā kā domāju. 239. par. Pret atturs. Pārbaudīsim arī šo elektroniski. 239. manuprāt, noraidīts, bet vēlos pārliecinoties. Beidzam balsot. Tiešām noraidīts. Piektais kompromisa grozījums par. Pret. Atturs. Pieņemts. Sastais kompromisa grozījums par. Pret. Atturs. Pieņemts. Septītais kompromiss grozījums par pret atturs pieņemts. Astotais kompromiss grozījums par pret atturs pieņemts. 328. par pret atturs pieņemts Noraidīts. Labi, pārbaudīsim elektroniski. Elektroniski 328. Ja visi nobalsojuši, beidzam balsot. Noraidīts. Es biju pārliecināts par to. 330. par. Pret. Atturs. Noraidīts. 45. par. Pret. Atturs. Pieņemts. 329. par, atkrītas atvainojas, 331. ir dzēšana par, pret, atturs, noraidīts, 46. par, pret, atturs, pieņemts, 333. Mm, par, pret, atturs, pieņemts, tas bija 337. atvainojos, 338. un 339. identiski par, pret, atturs. Pārbaudīsim elektroniski šos abus 338 un 339. Beidzam balsot. Pieņemts. 345. par. Pret. Atturs. Noraidīts. 342. 344. identiski par. Pret. Atturs. Noraidīts. 343. par pret atturs noraidīts. 348. par pret atturs. Šķiet noraidīts, bet pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pieņemts. Devītais kompromisa grozījums par, pret, atturs pieņemts. 364. par, pret, atturs noraidīts. Tālāk pie apsvērumiem 52. par, pret, atturs noraidīts. 51. par, pret, atturs pieņemts. 53. par pret atturs pieņemts. Pirmais par pret atturs. Pārbaudīsim elektroniski. Elektroniski par pirmo grozījumu. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. Noraidīts. 55. par pret atturs noraidīts, 58. par pret atturs. Vai varam pārbaudīt elektroniski 58. sākam balsot? Šķiet, ka pieņemts. Beidzam balsot? Jā, tiešām pieņemts. 57. Vai tas neatkrīt? Nē. 57 jo tas tiek kombinēts ar 58 par, pret, atturs. Pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 58. par pret atturs. Pārbaudīsim elektroniski arī šo 58. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk. Varam balsot arī par otro. Otrais par. Pret. Atturs. Noraidīts. 60. par. Pret. Atturs. Pieņemts. 64. par pret atturs noraidīts, 61. par pret atturas pieņemts, 69. par pret atturs. Pārbaudīsim elektroniski 69. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. 68. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 67. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 70. Vai jūs vēlaties pārbaudīt? Labi, Beidzam balsot. Pieņemts. 70. Atkrīt. 71. Atkrīt. un parasti jā, vienmēr viņi pienāk tieši tad, kad esam balsojumu vidū. Tātad, cik tālu tikām? 72. Benjons ar pret atturs pieņemts. Ceturtais par pret atturs pieņemts. 75. par pret atturs pieņemts. 93. par pret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 Noraidīts. 112. par. Pret. Atturs. Pārbaudīsim elektroniski 112. grozījumu. Šķiet, ka noraidīts, bet pārliecināsimies par to. Nu, par to laiku vismaz varu lūk izņemt tējas maisiņu no tasītes. Ļoti labi. Beidzam balsot. Priekšādātājs pārsakās, ka pieņems, bet nē, noraidīts. 114. par, pret, atturs, noraidīts, 9. par, pret, atturs. Pārbaudīsim elektroniski 9. grozījumu. Beidzam balsot. Norādīts. 116. par.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 121. kombinācija arī priekšējo par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski 121. Beidzam balsot. Noraidīts. 122. par pret atturs. Noraidīts. 123. par pret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 pret atturs noraidīts, 127. par pret atturas. Pārbaudīsim elektronisku 127. Beidzam balsot. Noraidīts. 128. nav pieļaujami, pāriem pie, pāriem pie gala balsojuma, personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 35 par, 4 pret, 2 atturējās, pieņemts. Līdz ar to likumdošanas rezolūcija. Pirms sākam plaudēt, lūk, sākam balsot atkal elektroniski. Beidzam balsot. Lūk, 35 par, 4 pret, 2 atturējās, pieņemts. Lieliski, tagad gan jūs varat plaudēt, ja jums tīkas. Mēs varam apsveikt Leichtfrīda kungu. Leichtfrīd. Leichtfrīda kungs. Mi, Mr. Mr. President priekšsēdētāja kungs, godātie kolēģi, nevēlos jūs um, īpaši aizkavēt, bet es tikai vēlējos norādīt, ka tiešām gribu pateikties uh, visiem, bet ir īpaši ēnu referentiem, kuri piedalījās kompromisu izstrādē un pat tos, kas neatbalstīja kompromisus, jo no tā jūcekļa, ko bija ierosinājusi komisija pēc uh, grūta darba mums ir izdevies panākt uh, labu risinājumu, kas ir uh, visiem pieņemams, un es tiešām pateicos visiem par uh, šo labo darba rezultātu. Paldies, saka priekšsēdētājs, paldies, Laichtfrīda kungs. Un paldies ēnu referentiem par viņu darbu un centieniem. Un tagad es skatos, vai zālē ir Eiropas investīcija bankas pārstāvis, kurš varētu stāstīt par eiro obligācijām. Need a second to install the system. So we just hang fire, the guys are here. So... Uh, jā, atbildīgie zālē atrodas, mums tikai nedaudz jāpagaida, lai varētu uzstādīt uh, nepieciešamo tehniku, un tā tad pavisam īsa pauze. Okay, colleagues, if you've still got interviews to do, could I... Uh, godātie kolēģi, ja jums ir kādas intervijas jāsniedz, tad lūdzu dariet to ārpus šīs saules durvīm, lai mēs varētu turpināt darbu, vai ja jums kas jāpārunā savā starpā, arī to dariet ārpus šīs saules durvīm. Un nākamais darba kārtības. Okay. The... Tātad nākamais darba kārtības punkts ir Eiropas komisijas un Eiropas investīcijas banka. Investīcija bankas pārstāv izklāst par stratēģijas Eiropa 2020 projektu obligāciju iniciatīvu. Kā jūs atceraties, mēs lūdzām, lai komisija mums sniedz pārskatu uh, par projektu bon, obligāciju iniciatīvu un pilotprojektiem, un tagad ir uzaicināti komisijas un Eiropas investīcija bankas pārstāvi, lai mūs arī informētu par šo jautājumu. Mums ir divi runātāji, Kasonī kungs, kurš pārstāv Eiratoma vienību Uh, un uh, klimāt, ar klimātu pārmaiņu apkarošanu saistīto projektu finansēšanu atbildīgs un Mērfī kungs, kurš ir pārstāv Eiropas investīciju banku un uh, ir atbildīgs par uh, jauniem finansēšanas veidiem. Tātad vispirms vārds komisijas pārstāvim, pat ja arī īrija ir uzvarējusi sešu nāciju regbija turnīrā. Paldies par to, ka uzaicinājāt komis Eiropas komisijas un EIB pārstāvjus pastāstīt par obligā projektu obligāciju iniciatīvu. Jūsu komiteja ir eh, vienmēr aktīvi atbalstījusi šo projektu un Atvainojos, ka esmu nedaudz aizsmacis, bet uh, stāstīšu tomēr par šo projektu. Komisijas izpratnē šīs projekta obligācijas ir viens no elementiem ilgtermiņā programmā, lai nodrošinātu investīcijas Eiropas Savienībā. Jūs atceraties noteikti, ka pirms gada komisija publicēja zaļo grāmatu par ilgtermiņu finansējumu Eiropas ekonomikai. 26. martā mēs publiskosim rīcības plānu vairākās darbības jomās kurās mēs uh, uzskatām, ka ir nepieciešams uzlabot Eiropas uh, veiktos pasākums. Un viena no svarīgākām jomām līdzsekus uh, MVU ir infrastruktūras finansēšana. Pat jūs esat pieņēmuši iniciatīvas ziņojumu un uh, padome arī ir izveidojusi augsts līmeņa darba grupu pagājušā gada novembrī. Notiek tagad debates starptautiskā līmenī, ir darba grupa izveidota G20 līmenī, kas šobrīd sanāk uz sanāksmi Austrālijā un tiek apspriests jautājums, kā piesaistīt kapitāla tirgus investīcijas ilgtermiņā infrastruktūras projektiem. Tas ir viens no svarīgākiem jautājumiem ne tikai Eiropas Savienības līmenī, bet arī globālā līmenī. Izejas punkts ir tāds, kā ir uh, pieņemta un tiek pieņemta jauna reglamentācija banku sektorā attiecībā uz finansējumu, ir samazināt ilgtermiņa finansējuma apjoms, un tādēļ ir jāmeklē jauni investīciju veidi, infe, e, apdrošināšanas fondi, institucionāli investori un tā tālāk. Gribēju īsumā arī parunāt par budžeta ierobežojumiem, ar ko saskars dalību valstis. Tādēļ ir nepieciešams piesaistīt citus finansējumu avotus, infrastruktūras finansējumam, un viens no risinājumiem ir projektu obligāciju izmantošana. Šeit jūs grafikā redzat Eh, kāda ir situācija. Pēc dažām dienām saņemsim arī 2013. gada skaitļus. Jūs redzat, kāds ir finansējuma līmenis projektu infrastruktūrā Eiropas Savienībā. Tas eh, šis finansējums strauji samazinās. Bet dažās jomās eh, tiks konstatēts arī pieaugums, bet, kā jūs redzat, finansējums ir stipri zem tā līmeņa, kāds tiek uzskatīts par nepieciešamo. Šeit jūs redzat arī uh, projektu obligāciju tirgu un uh, darījumu apjomu. Uh, laika posmā no 2007. līdz 2012. gadām finansējums ar obligāciju starpniecību e, strauji samazinājās. E, un tātad šīs finansējuma zudums uh, tagad tiek daļēji kompensēts ar EIB uh, projektu obligāciju iniciatīvas starpniecību, un jūs noteikti zināt, kāds ir šis uh, jēdziens, kāda ir koncepcija, kā notiek risku pārdāle Eiropas Savienības līmenī starp Eiropas Savienības budžetu un EIB un ka EIB nodrošina tādu kā drošības pilvenu um, izdotām obligācijām. Tas uh, palīdz piesaistīt lielu investīciju apjomu, piemēram, transporta projektiem, un EIB paskaidros, kādos konkrētos gadījumos šāds risinājums tiek uh, piemērots. Eh, pozitīvais eh, aspekts ir tas, ka šādi ir iespējams piesaistīt finansēm tiem projektiem, kuros investori parasti neieguldītu naudu. Šeit eh, jūs redzat, ka mums ir ik pēc sešiem mēnešiem jāatskaitās padomei un parlamentam par uh, šā projekta virzību. To mēs darījām, izvērtējums ir veikts decembrī, un pilns pārskats tiks sniegts uh, arī 2015. gadā par šīs iniciatīvas attīstību. <clears throat> ir uh, Uh, divi šādi projekti uh, enerģētikas jomā un tāpat uh, arī transporta jomā. Tirgi reaģē pozitīvi uz šo iniciatīvu un tas palīdz atjaunot projektu obligāciju tirgu, kurš iepriekšējā gada laikā bija praktiski izzudis. Šeit jūs redzat Eiropas uh, savienošanas instrumentu, jeb Connecting Europe Facility, līdz pat 10% no šī instrumenta budžeta var novirzīt finanšu instrumentiem, tā skaitā projektu obligācijām saskaņā ar regulu. Uh, Uh, šis budžets bija 230 miljoniem 2012.13. gadā un 2014.15. gadā arī uh, ir šāds skaitlis paredzēts. Un tālākais lēmums par budžetu tiks pieņēmts pēc 2015. gadā veiktā izvērtējuma un e, tiks izmantot arī citi finansējuma instrumenti, kā pakārtotie aizņēmumi e, transporta projektiem, līdztekus projektu obligācijām. Un nākotnē mēs izsveram arī akciju izman kapitāla izmantošanu šiem instrumentiem. Tālāk dodu vārdu EIB pārstāvim. Paldies vārds Mērfi kungam. Paldies, priekšsēdētāji kungs, paldies transporta komitejai, ka uzaicinājāt mūs uz šo pasākumu. Es eh, varbūt nedaudz detalizētāk pastāstīšu, ko tad mēs īsti darām, bet eh, varbūt arī nedaudz papildināšu, ka Sonija kunga teikto. EIB piedāvātais instruments ir domāts, lai samazinātu risku, kas potenciāli var rasties investoriem un jāsaka, ka mēs infrastruktūras projektus esam. Uh, finansējuši jau krietnu brīdi. Līdz ar to tas ir tāds kā kvalitātes garants investoriem. Kāds no zāles pārtrauc runātāju, bet bez mikrofona, diemžēl. Jā. Yeah. Yeah, the, the purpose of the initiative, of course, is to bring Protams, mēs galvenokārt vēlamies piesaistīt ilgtermiņa investorus šiem projektiem, lai varētu papildināt to finansējumu, ko sniedz banku sektors. Mēs vēlamies, lai šis finansējums ir pieejams balstoties uz tādiem izdevīgiem konkurences apstākļiem, kas var ļaut plaukt arī privātajām un publiskajām partnerībām. Un tagad varbūt par dažiem atsevišķiem projektiem. Pirmās eh, projektu obligācijas tika piešķirtas eh, projektam Kastor, tas ir enerģētikas projekts, tika piesaistīt līdzekļu 1,4 miljārdu apmērā. EIB bija galvenais investors, eh, piedāvāts līdzekļus 300 miljonu eiro apmērā. Uh, un akcijas obligācijas tika piedāvātas arī uh, publiskajā tirgu, tika piesaistīti 29 investori un tika garantēts finansējums uz 20 gadiem. Un jāsaka, ka arī uh, piešķīruma noteikumi bija visai pievilcīgi. Tātad eh, tādi kā valsts obligācijām plus vēl 100 bāzes punkti. Un ņemot vērā to, cik apjomīgs bija šis projekts, tas patiešām bija tāds izdevīgs piedāvājums. Tālāk. Otrs eh, projekts, kur tika izdots projektu obligācijas eh, apvienotajā karalistē novembra beigās. Jāsaka, ka šeit arī tika gūti panākumi bija daudz vairāk, trīsreiz vairāk investoru nekā bija vajadzīgs, bija 125 bāzes punkti, valsts obligācijas, un tas nozīmē, ka finansējumu bija iespējams piesaistīt daudz izdevīgāk salīdzinot ar līdzīgiem projektiem un obligāciju vērtību. Un tas, protams, arī investoriem atvieglo dzīvi un viņi ar lielāku prieku investē šādos uh, ilgtermiņu projektos. Kā teica Kazonī kungs, mēs uh, strādājam arī pie dažādām transakcijām. Šonedēļ mēs uh, gaidām to, ka noslēgsies A11 uh, eh, motorceļa izbūve Beļģijā un nedēļas nogalē būs arī tāds formāls pasākums. Šis ir īpašs projekts. These projects were not, I mean, they were providing long bija divi investori, kas bija piedāvājuši ilgtermiņu finansējumu, un eh, tagad eh, ir uzsākts, uzsākta jau celšanu, teiksim, jau nākam nedēļa ir paredzēts, ka pirmā lāpsta tiks iedūšta zemē, un investori ir gatavi piedāvāt finansējumu šādiem projektiem un piedāvāt arī struktūru Līdz ar to obligācijas tiks emitētas, ņemot vērā to, kādas ir reālās projekta vajadzības, tā tad jau celtniecības laikā, līdz ar to līdzekļi tiks optimizēti. Pateicoties šim projektam, iestādes domāja par dažādām iespējām, piemēram, projektu obligācijām, gan arī par finansējumu piesaistīšanu no bankām, bet gal galā iestāds izšķīrās par projektu obligācijām, jo tas noteikti bija izdevīgāks piedāvājums, ņemot vērā nosacījumus un arī izmaksas. Un pilotu projektu izskatīšanas laikā mēs at atlasījām vairākus projektus, kuriem mūsuprāt piemīta augsts potenciāls, un mēs runājam par uh, 1,2 uh, miljardiem. Ir, protams, nākuši klāt arī jauni projekti. Uh, Un pilotu uh, fāzē, pilotu posmā mums ir līdz uh, gada beigām uh, jau vairāki projekti jāpieņem, un Eiropas investīcija banka ir pieņēmusi lēmums arī par Connecting Europe instrumentu, par papildus finansējumu piešķiršanu šim projektam, lai nebūtu, teiksim, nekādu trūkumu un pārāvumu. 1,220 miljoni. Uh, ja jūs eh, paskatāties, eh, kā tika palielināts kredīta apjoms un kādas ir kopīgās projekta izmaksas, eh, mēs varam runāt par finansējumu, par kredīta, tā saukto kredīta palielināšanos vairāk kārtu. ko mēs, kādu mācību mēs esam guvuši, ko mēs esam uzzinājuši no projektos iesaistītajiem projektu obligāciju pro pasākumi, procedūra tika sākta 2012. gadā, tagad ir 2014. gads, un jāsaka, ka šādām obligācijām ir ļoti liels tirgus potenciāls investoriem. Patiešām ir vēlme investēt šādos ilgtermiņa infrastruktūra projektos, un Par to var ļoti labi pārliecināties. Eh, mēs piedāvājam ļoti izdevīgus eh, finansējumu nosacījumus iestādēm, tad, kad tās uzsāk šos projektus. Un Ir bijušas iepriecinošas tendences arī uh, citos tirgos, arī uh, runājot par citiem projektiem, kas neatbilst projektu obligāciju prasībām, bet uh, tie arī tiek finansēti, tos uh, finansē dažādi investori. Bet, ja runājam par projektu obligācijām, uh, tātad divreiz tika emitētas šādas obligācijas. Uh, apvienotie karalistē un arī Spānijā. Tie ir divi projekti, kas ir uh, realizēti pateicoties projektu obligāciju emisijai. Jāsaka, ka 2012. gads uh, bija, 2014. gads ir arī ļoti auglīgs, šis A11 Motorzēž Beļģijā un arī Itālijā, Īrijā, Vācijā, apvienotajā karalistē un Francijā tiek plānot šādi projekti, un tas patiešām pierāda, ka valsts ir ieinteresēta tos īstenot, un mēs eh, tagad eh, esam gatavi eh, investēt kādos piecos līdz septiņos projektos, un jāsaka, ka projektu obligācijas spēlē tādu ļoti nozīmīgu lomu, tās darbojas kā katalizators daudzu projektu īstenošanai tieši infrastruktūras jomā, un mūsuprāt gan banka, gan komisija šeit ir spēlējuši ļoti nozīmīgu lomu. Ja mēs runājam par. The amount of projects which are launched by public authorities, obviously that goes back to Runājot par valsts finansējumu, par eh, finansējumu pieejamību, protams, tas arī ir izšķirīgs faktors projektu finansēšanā un ir vairāku projektu, kam ir paredzēts arī noslēgums Un mēs uzskatām, ka 2013. gadā obligācijas patiešām pierādīja sevi praksē un tika uh, arī finansēti 11 projekti. Tas, protams, uh, sponsoriem un valsts iestādēm piedāvā izdevīgākus nosacījumus un, protams, uh, investoriem arī ir jāprot reaģēt uz finansējuma nepieciešamību. Protams, kredīta uh, palielināšana notiks tiem projektiem, uh, kam ir tāds īpašs potenciāls, kas tiek īstenoti tādās valstīs, kur šī kredīta paaugstināšana patiešām uh, nozīmēs papildu vērtību, kur tas nesīs vēl vairāk ieguvumu. Protams, arī reitinga aģentūras ir izteikuši savu eh, vērtējumu par kredītu paaugstināšanas iniciatīvu. Ja mēs runājam par A11 Beļģijā, reitings tika paaugstināts no trīskārša B Mm, reitinga uz vienu A, tātad tas jau nozīmē, šis ir projekts, kas nav riskants, kurā ir droši ieguldīt, un tas pierāda patiešām šo projektu obligāciju efektivitāti. Tālāk mēs apkopam savu iegūto pieredzi, ko mēs vēlamies darīt nākotnē. Mēs uzskatām, ka ir nepieciešams uh, uzlabot investīciju kvalitāti. Pirmie, pirmās transakcijas jau ir notikušas, un mēs redzam, ka 2014. gadā var notikt vēl papildus transakcijas, un domājam, ka tas patiešām ir kas uh, labs, augstu vērtējams un uh, Mēs uzskatām, ka pateicoties uh, šai invest šīm investīcijām var uzlabot uh, standartizāciju un investori patiešām vēlēsies um, uh, ieguldīt šādos projektos. Viņi nemeklē tādus ārkārtīgi atšķirīgus projektus, bet gan projektus, kam ir līdzīgas iezīmes. Ja mēs runājam par eh, dev, diversifikāciju, galvenokārt pievērsāmies Dienvidu Eiropas projektiem, Spānijā, pēc tam Bēļģi, devāmies uz Ziemeļiem, uz Bēļģiju, apvienoto karalisti un 2014. gadā eh, atkal rindā ir Itālija, Īrija, Vācija, Francija. Ar šo instrumentu ir iespējams panākt patiešām daudz. Un patiešām esam, eh, mums ir eh, jārēģē uz to, kas notiek tirgu, jo šis ir tirgus instruments, un mums ir jāsaprot, eh, cik nobrieduši jau ir šie projekti tad, kad tie tiek piedāvāti tirgū. Tālāk, Connecting Europe instruments ir jāpadomā, kā komisija kopīgi ar Eiropas investīciju banku var piedāvāt savu palīdzību atbalstu iestādēm projektu izstrādē un īstenošanā. Uh, Tas tieši attiecas uz eh, SEF, jeb Connecting Europe instrumentu, un patiešām iestādēm ir jārīko konkursi, ir jābūt pietiekam elastīgām, ir jāizpēta jaunas iespējas, kā piesaistīt institucionālo investoru uzmanību un publiskā iepirkuma procedūras patiešām var pielāgot katreiz attiecīgiem apstākļiem. Paldies! Paldies Mērfī kungam! Tagad pieteicies Groša kungs, Kadrāvī kungs, Maisner kungs, Krāmer kungs, Zīles kungs, Lichtenbergers kundze vai vēl kāds? Ok, I'll start with Matthew Groš. Matthew Groš, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs, paldies uh, abiem kungiem par sniegto informāciju. Man ir daži jautājumi par darbības veidu. Uh, SEF ir paredzēts arī e, tas, ka EIB sniedz konsultācijas, padomus, vai jūs esat jau uzsākuši sagatavošanās darbus, vai ir kaut kādi praktiski piemēri, kā notiek e, šī sadarbība ar projektu īstenotājiem. Divi ļoti konkrēti jautājumi par projektu obligāciju izmantošanu cik daudz tas izmaksā, cik daudz izmaksā projektu obligāciju izmantošana. Nu, te jau nav nekāda labdarība. Tas rada papildus izmaksas, cik augstas tās ir. Un otrkārt, EIB vai tiek piedāvā, projektu obligācijas tiek piedāvāts komplektā ar citām obligācijām un citiem instrumentiem, vai tas ir tāds papildus uh, Uh, vai tas ir pats papildus atbalsts. Tie bija mani trīs jautājumi. Paldies, paldies, Mēķu, Maisners kundze tagad. Paldies. Es galvenokārt uh, vēlējos pavaicāt par šo pilotu fāzi. Tātad. Vai tā ir tā pilota fāze, par ko jūs runājat, vai nē, un kā jūs domājat par tiem līdzekļiem, kas tika atvēlēti 2012. un 2013. gadam, vai tā bija tāda kā izmēģinājuma fāze, un pēc tam tad jūs uh, gribat ķerties šim, ķerties šim vērsim tā kārtīgi pie ragiem? Protams, mums jādomā arī par uh, to, kā šos līdzekļus palielināt, kā par, panākt šo multiplikatoru efektu, un. Uh, Eiropas Investīcija banka, ko jūs domājat par šo mm, svirošanas efektu? Elī Rēns komisārs teica, ka viņš uh, lēš, ir iespējams šīs investīcijas um, palielināt, paaugstināt pat par 20. 20 kārtīgi, vai jūs esat uh, ko tādu panākuši, jau ņemot vērā emitētās projektu obligācijas un tālāk. Uh, Austrum Eiropā ir jādara vēl ļoti daudz, tur ir uh, jāīsteno daudzi infrastruktūras projektu, kādēļ nav izdevies panākt uh, līdzfinansējumu vai ko tādu. Es, uh, protams, nāku no lietumiem, bet uh, man interesē viss Eiropas kontinents. Paldies, tagad Krāmer kungs. Jā projektu obligācijas tika izveidotas, lai piesaistītu līdzekļus, kuru nav mūsu rīdzībā. Jūs kāds astoņas vai desmit reizes teica investors interest, tātad investoru interesēs. Protams, investori jau negrib finansēt kuru katru projektu, viņi interesējas par konkrētiem projektiem. Ir tādi, projekti, kas ļauj gūt peļņu, kas ir veiksmīgi. Es atceros, ka Šveicē arī norisinājās diskusijas par privāto finansējumu, par publisko un privāto partnerību izmantošanu, un mēs dzirdējām, jā, ir labi projekti, pēc tam ir iespējams arī nopelnīt, bet tad mēs negribam tos atstāt nozars ziņā, mēs tad paši vēlamies tos finansēt, un slikts projekts jau nefinansēsim tā vai tā. Par to jau ir jārunā. Un es gribēju pateikt, ka mums netrūks naudas, bet vienkārši mums piešķirtos līdzekļus mēs iztērējam nelietpratīgi. 1994. gadā Vācijā mēs pieņēmām lēmumu par dzelzceļa reformu un 20 gadu laikā cenas palielinājās nevien 15 reizes, bet tālsatiksmē tika investēti 80 miljārdi eiro, un tagad šos satiksmes līdzekļus izmanto īstenībā par daudz mazāk cilvēku nekā līdz šim. Un kurš vispār interesējas par projektu obligācijām vai par ko citu? Un ja finansējumu ir iespējams piesaistīt vienkāršāk, tas jau automātiski nenozīmē, ka projekti ir labāk un vērtīgāki. Un vai ir kāds projekts, par kuru jūs varētu teikt, ka bez projektu obligācijām nebūtu izdevies to īstenot? Es šaubos, jūs nevarat nosaukt nevienu projektu. Uh, Eh, kas to patiešām pierādītu. Šķiet, tas bija 2000. gadā, mums vajadzēja noslēgt AKV projektu Somijā, viss jau bija gatavs, bet nekas nenotika, un beigās projekts uh, izmaksāja divkārši. Par projektu Hamburgā es vispār pat negribu runāt. Lūdzu, esiet piesardzīgi, nu, padomājiet, ko jūs sakāt. Es būtu patiešām ļoti priecīgs, ja jūs varētu pastāstīt par vienu projektu, par prognozēm, par to, kā tas tika īstenots un kas tika sasniegts. Un tad mēs varam arī papļāpāt par citiem projektiem. Jā, cerība mirst pēdējā, bet ņemot vērā to, ko esmu pieredzējis savā dzīvē, nu esmu ļoti skeptiski noskaņots. Paldies, Rikē kungs! Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Man trīs jautājumi Pirmkārt ir tātad pilotu projekta fāze, kura ir paredzēta divus gadus ilga, un šeit ir paredzēta 250 miljoni eiro gadā. Ja es tagad paskatos uz reglamentāciju, kas ir paredzēta nav noteikts, kas tad notiks pilotu projekta fāzes beigās. Ir it kā paredzēts izvērtējums, bet cik ilgi tas būs - trīs mēnešu gads. Un pēc tam, vai ir paredzēts piešķirt papildu finansējumu, vai arī mēs vienkārši tagad gaidām, eh, kas notiks šajā izvērtējuma fāzē. Tātad būs divi gadi ar 250 eh, miljonu finansēm, pēc tam notiks izvērtējuma fāze, kurā tad, eh, protams, šis izvērtējums tiks veikts, bet starp to brīdi, kad tiks pabeigts izvērtējums un kad tiks pieņemts lēmums par izvērtējumu. Kas tad notiks 2015. gadā? Tad laikam nekāds finansējums nav paredzēts. Otrs jautājums. Esmu jau divreiz dzirdējis pārskatu par pašreizējiem projektiem es neesmu neko dzirdējis par projektiem, kas nebūtu uh, Uh, ceļu transports, teiksim, dzelzceļu jomā vai uh, kuģniecībā kaut kas vai iekšzemes ūdensceļos kaut kas ir paredzēts. Un trešais komentārs. Vai tas, ka ir veidots šāds uh, drošības uh, spilvens, lai mazinātu risku, vai tas jau darbojas un vai ir uh, kaut kādi kopīgi projektu, projektu obligācijām un uh, šim otram finansējuma veidam. Lichtenbergers kundze, paldies par sniegto informāciju. Es gribēju pašā sākumā pateikt. Uh wir haben ja sehr oft gesprochen von Entkoppelung. Tā ir celtniecības politika, nevis satiksmes politika. Mēs, protams, vēlamies, lai būtu iespējama izaugsme bez liekām CO2 emisijām, bet tagad te, tiek runāts par celtniecības un uh, transporta politiku, un īstenībā tiek tikai celts un celts, neņemot vērā visas transporta politikas uh, detaļas un fineses. Protams, uh, Šajā jomā tas eh, ir vērojams īpaši spilgti. Privātie investori, protams, sākumā vēlas finansēt tādus prognozējamākus, mazākus projektus, nevis kaut ko milzīgu. Un galu galā pēc tam sabiedrība ir atbildīga par risku Un, ja tie ir privāti investori un ja ir kāds risks, ja ir neveiksmi, tad, protams, viņi cieši ļoti smagi. Uh, Tas nozīmē, ka rodas eh, tāda šī mozaīka, tāds paklājs, kas ir sašūts no, tāds lupatu deķis, kas ir sašūts no atsevišķām lupatiņām, bet nav tāda, tādas vienotības, homogenitātes. Un mums parlamentā mums ir jādiskutē par eh, mērķiem, par mērķiem baltajā grāmatā, vai jūs to vispār ņemat vērā, pieņemot savus lēmumus kāds kaut ko grib celt, nu labi, uzcelsim un redzēsim, vai vispār uh, kaut kas uh, no tā tiks iegūts. Tātad uh, veicot kontroles, piesaistot investīcijas, izvērtējot, vai jūs vispār ņemat vērā to, kas ir teikts Baltajā grāmatā un ko vēlas parlaments. Vai tas pilnībā nav saistīts? Un vēl Šeit bieži vien uh, pastāv augsts korupcijas risks. Tā ir visiem zināma patiesība, un daudzos zinātniskos pētījumos tas jau ir ticis pierādīts. Proti, uh, ka ir e, jāatbrīvo investori arī no riska, un, protams, e, diemžēl šie projekti ir īpaši pakļauti korupcijas riskam. Kā jūs e, rūpēties, lai kas tāds nenotiktu? Ir jāatzīst, ka šajā jomā pirmām kārtām parasti tiek pārsniegtas atvēlētās summas, un visā Eiropā uh, Eh, veicot pētījumu, mēs konstatējām, ka dažādos infrastruktūra projektos sākotnējās eh, summas galu galā projektu īstenojot sākotnējās aplēses tiek pārsniegts par 60 līdz pat 200 procentiem. Uh, Un kas notiek prognozējot eh, dažādu infrastruktūru projektu iznākumu? Kurš to visu prognozē? Operatori, plānotāji vai ir kaut kādi neatkarīgie inspektori? Piemēram, jāmin arī daži gadījumi, kas ir ļoti spilgti un galu galā tie kļuva par tādu vispār pieņemtu fenomenu. Un visbeidzot, Ziemeļ Itālijā dzirdēju, ka tur auto maģistrāla ap Milānu ir paredzēts finansēt tieši tādā veidā. Un tas nozīmētu, ka atkal vairāk preču un pasažieru tiktu pārvadāti pa šosejām, nevis pa dzelzceļu. ten te līdzekļus tur nedrīkst izmantot, to mēs dzirdējām, kad apmeklējām Ziemeļa Itāliju. Bet es gribētu patiešām dzirdēt, kā tur ir iespējams izmantot projektu obligācijas un vai tas vispār būtu realistiski. Man tas šķiet ļoti riskanti, it sevišķi runājot par satiksmes infrastruktūru. Uh, ja nu varbūt finansējot automaģistrāļu izbūvi, ir iespējams kaut ko prognozēt labāk nekā, piemēram, būvējot jaunus uh, maršrutus uh, dzelzceļa satiksmē, bet, nu, jādomā arī par mūsu nosprostiem mērķiem. Paldies! Thank you. Thank you. Finally for... Paldies! Nu, tad beidzot arī es pats izteikšos. Pirmkārt, ka Sanīkungs man interesē tas, ka jūs lietojāt vārdu morālās apdrošināšanas, morāli izsvērtas apdrošināšanas kompānijas, bet man tāds vispār nepazīstu. Viņam nav nekāda morāla apsvēruma. Komentāri no zāles. Jā, tiešām šīs morālās apdrošināšanas komodijas, tas man liekas, kas pilnīgi nesavienojams ar realitāti. Bet gribu atsaukties uz to, ko teica Dominiks Rikē, respektīvi Es, protams, varu iedomāties, lūk, šos privātos investors, kas skatās šiem projektiem, saka, lūk, jā, varbūt, ka varētu, mēs tad varētu laika gaitā uzlikt ceļa maksu un tā tālāk, un tā joprojām tā atgūt savu naudu. Enerģijas projektu jomā arī redz šo iespējamību, jā. Bet jautājums transporta politikā ir tāds, cik reižu tad būs šis pārlieku lielais abonētu, pārlieku lielais abonētu skaits, ja būs šis ceļu maksas cik, cik bieži būs pārāk spēcīga šī apdrošināšana. Tad, ja, piemēram, lūs būs tunelis kaut kur aupos, kur nemaz tik daudzi nevēlas ceļot. Manā valstī, piemēram, ir tā. Valdības atbild uz katru iebildumu, iebildumu ir atkal kāds jauns tunelis. Nu, kur tad nā, iebraukt tunelī Londonā un izbraukt no tā Manchestrā, nu, sāksim šeit būvēt tuneļus un es ko, tad neviens nevarēs saprast, kāpēc transports ir tik dārgs. Tas, ko es vēlos pateikt, vai nebūs pārliecīga šī apdrošināšana, ie, ie, uzsākot šādus projektus, jo es jau saprotu, ka projekta obligācija mērķis ir palīdzēt piesaistīt investīcijas tajos brīžos, kad privātajā sektorā tas nav bijis iespējams, nav izdevies. Es te runāju, protams, tikai par um, privātajiem finanšu tirgiem, citādi es tad iegrimtu nezinu, cik ilgās diskusijās. Bet jautājums ir par to, kur tad ir pilotu projektu par lūk šādiem tādiem marģinālākiem jautājumiem, marģinālākām struktūrām. Jūs runājat par reitinga aģentūrām. Kurš tad tās ievēlēja? Tāds man atkal jautājums. Kam viņas atskaitās? Un tāpēc mums ir jāzina, kas notiek ar šiem, nu, tādiem marģinālajiem projektiem. Kas notiek ar tiem un te, protams, tas būs saistīts tieši, piemēram, lūk, ar dzelzceļiem un tā tālāk, jo, jo tur investori, protams, uzreiz neredzēs šīs naudas zīmītas virpinamies gar acīm. Nu labi. Tad tālāk, eh, nu, sāksim tātad otrādā kārtībā, Mērfīkungs pēc tam. Priekšādātāji, paldies, paldies par jautājumiem, centīšos atbildēt uz atsevišķiem no tiem, un tad cerams, ka Mērfīkungs eh, eh, stāstīs tālāk par to visu. Par pašreizējo situāciju runājot. Budžeta ziņā šī sagatavošanās pilotprāts bija līdz 2013. un gaidam 213 miljoni bija piešķirti. Projekta apstiprināšana var turpināties līdz 2014. gadam un īstenošanai jānotiek līdz 16. 17. gadam. Connecting Europe ietvaros par laimi tika lēmts, ka iespējams vēl virzīties tālāk uz priekšu. Kad nonākam pie šīs svirošanas, tad pilns izvērtējums tiks veikts 2015. gadā. Bet tas, ka ir piešķirts budžets jau šiem uh, gadiem, tas nozīmē, ka ievē, no, novērtēšanas fāze varēs turpināsies, kad runājam par svirošanu. Tad aprēķins bija tāds, ka Tā ir svira, tātad Eiropas budžets pret kopējām investīcijām. Ris, kopējā riska sistēmā, kur ir lūk ES un EIB budžets, tad ES budžets uzņems pirmos zaudējumus, kas ir līdz 30%. Tāpēc EIB finansējums ir eh, vairāk kā trīs reizes, trīs ar pusreizes nekā budžets, ko piešķir ES. Un tā kā EIB var uzņemties tikai līdz 20% zaudējumu. Es atvainojos tikai 20% no um, obligācijām. Tas nozīmē, ka reiz 5 ir šis svirojums starp um, gala obligācijām un šīm obligācijām. Tātad, nu, kopā 15 līdz 20 reižu pievienotā vērtība budžetā. Nu, es ceru, ka līdz ar to esmu precizējis šo lietu un pašreizējo situāciju. Mēs uzskatām, ka, nu, parunāt par šiem jūsu minētajiem marģinālajiem projektiem, pirmkārt, šķiet, mēs parādījām, ka obligācija tirgus ir izzudis. Tas bija kā finansējuma instruments līdz vienam brīdim, pēc tam obligācijas no tirgus ir pazuda uz vairākiem gadiem. Un tāpēc ar EIB mēs centāmies šo koncepciju likt priekšā, tā ir jauna koncepcija, atdzīvināt šo obligāciju tirgu un tādā veidā, lūk, institucionāli veicināt šādu veidu finansējumu. Un doma bija atjaunot šo tirgu un pilota izmaiņām projektu laikā tieši mēģinājām parādīt, vai šī koncepcija strādā vai nē, vai tā funkcionē, skatoties gan uz tirgus reakciju kopumā, uz šādiem, šādiem pasākumiem. Uh, un arī uz tādām vispārējām tendencēm. Es domāju, ka ietekme ir bijusi pozitīva, jo tirgus tiešām ir atdzīvojies. Kas attiecas uz nākamo posmu pēc izņēģinājuma projekta, nu, es domāju, nu, vitais uz mums, piemēram, un EIB liekas ļoti svarīgi, lai tiktu panāks tas, ka tas nebūtu atvērts tikai tām valstīm, kur ir struktūras jāizlabo, eh, kur ir lūk kaut kāds eh, nu, nepietiekami novērtējuma kreditēšanas iespējas, bet lai ir arī citi po, potenciāli sektori. EIB komisijā mēs domājam par to, kā virzīties uz priekšu, kā varbūt, eh, nu, lai šo risinājumu Mm, izstrādāt un lai tas sev pierāda, piemēram, ilgspējīgi transporta jomā, citās jomās, kas varbūt ir tādas marģinālākas, bet, eh, nu, kas, manuprāt, ir pats svarīgākais, un tas atgriežot pie tā, ko jūs teicāt iepriekš, es domāju, ka, lai ko mēs arī nedarītu, Nu, vai tas būtu valsts privātās partnerības obligācija, mm, projekta obligācijas galvenais ir panākt labus projektus, lai būtu labi projekti. Nu, Tas ir mums un arī man. Es domāju, parlamentam arī līdzīgi varētu būt mērķi. Jo galvenais, lai ir labi projekti sabiedrības labā. Tas ir galvenais. Un ko var darīt šeit? Projektu obligācijas mēs varam strukturēt tās tādā veidā, lai tās varētu būt, nu, ar labāku finansējumu un lētākas sabiedrībai svarīgi, un tas, ko ar saka arī visi visapkārt, ir, ka šobrīd nav īpaši lielas problēmas ar likviditāti, bet trūkst labu projektu. Un tas, nu, ir tas jautājums, pie kā mums ir jāstrādā turpmākajās Connecting Europe instrumenta darbības ietvaros. Nu, tādus projektus jāveido, kas par labu sabiedrībai nāk, infrastruktūrai tā tālāk un tā joprojām. Un tad pēc tam mēs varam izmantot dažādas metodas un, un un sviras, kā tos finansēt, bet šobrīd nav problēmas tieši ar šo finansējumu, ir problēmas ar projektiem, jo ne jau ar finansējumu mēs radīsim projektus. Sabiedrībai ir jāiegūda resursi, lai šos projektus izstrādātu, ir jābūt pārskatāmiem, uzticamiem šiem projektiem, viņiem ir jātiek šim finansējumam, un tad, lūk, ar tādām lietām kā projektu obligācijas mēs varam uzlabot arī kopējo situāciju, kreditēšanas nosacījumus, kapacitāti, un līdz ar to piesaistīt investorus. Nu, svarīgi arī tas, ka projektu obligācijas ir pilnīgi noteikti saistīts ar iepriekšējo uh, regulējumu un, un no, savukārt ar Connecting Europe instrumentu regulējumu nāk turpmākajā laikā. Un EIB ir jāskatās, kā virzīties uz priekšu visās šīs šajās jaunajās jomās jo te, protams, loma izvēršas plašumā, un mēs ceram, ka tas ir eh, darboties spējīgi. Kas ir vēl svarīgi ārpus sektora, ir tas, lai EIB būtu spēja izvērtēt projektus un to dzīvot spēju. Ir ļoti svarīgi, lai te būtu, nu, eh, arī, nu, spēja izvērtēt projekts attiecībā uz vidas aizsardzību, korupcijas jautājumiem, atbilstību vidas direktīvām un tā tālāk. Jābūt ļoti tādam pamatīgam šim vērtējumam. Tas nodrošina zinām drošību. Uh, un aizsardzību pret tādām lietām, kas varbūt, nu, nav tik labas, nav mums pieņemamas. Nu, tad došu tālāk vārdu kolēģim. Es labāk lūkšu kolēģi pievērsties jautājumam par finansēšanas nosacījumiem un šiem jautājumiem par to, kas veic satikmes prognozēšanu pro, projicēšanu tā tālāk, un kas notiek ar projektiem, kas ir vēl apstrādes stadijā. Jā, centīšos iziet cauri jautājumiem secīgi par konsultatīvajiem dienestiem un kā tie var atbalstīt pro, projektu obligācijas un projektus. Ir jau pašais tādas iniciatīvas, kas lūk Eiropas PVP ekspertīzes centrs, ja valsts privāto partnerību ekspertīzes centrs, nepārliecināts, ka notiek paraugu apmaiņa ar paraugu prakses starp nacionālām struktūram, minēja tādas jomas kā valsts iepirkuma joma, piemēram, un ka tā, nu, būtu pēc, jāpadara pēc iespējas eh, elastīgāk. Mēs redzam, ka arī šajā jomā būtu vērts apmainīties ar pieredzi ar nacionālām varas iestādēm. Tas ir arī jautājums projektu līmenī, kā atbalstīt projektus, kā atbalstīt labus projektus. Te mēs nerunājam par projektiem, kas saistīti tikai projektu obligācijām. Nē, mēs runājam par projektiem kopumā. EIB jau nav um, tikai valsts un privāto partnerību finansētājs. Mēs finansējam projektus valsts sektorā un varas, nacionālām varas iestādēm. Līdz ar to EIB darbībā tas kopumā ir ļoti svarīgi. Un, protams, ka projekti, kur ir Eiropas līdzfinansējums, ir svarīgs diskusija punkts ar Eiropas komisiju jums jārunā par to, kā šie projekti var tikt īstenoti, kā tie var tikt radīti tajās valstīs, kur institucionālā kapacitāte vēl jāstiprina. Kas attiecas uz izmaksām projektu obligācijām, respektīvi kādas, kādas ir nodevs, ko pieprasa EIB, nu tā pamatā ir kapitāla izdevumi, respektīvi šis risks kas ir aprēķins. Tā tiešām ir tāda formula, kur aprēķinam risku un kapitālu, kas tad attiecīgi jāiegulda, un tas ir izdevumu atgūšanas nolūkos. Te mēs ne, neveidojam tādus privātā sektora peļņas schēmas un tam līdzīgi. Nē, mums vajag vienkārši atgūt izdevumus. Iziet pa nulēm. Kas attiec uz izmēģinājumu posmu, šobrīd orientējamies uz pārskatīšanas laiku, kas būs 2015. gadā Un tur būs, protams, tiks ņemt vērā dati no 2013. un 2014. gada, un nu, tā, kas notiek šajos gados, tāpēc, nu, ļoti tas būs labs salīdzinājums tam, ko projekti var panākt, kā tas notiek. Un tā varēsim tad paskatīties, kā tas var norisināties, kā, kā projekti ir bijuši kā katalizators. Tālāk pēc savu rakstura budžeta līdzekļi, kas piešķirti pilotu projektiem, bija sadalīti trijās daļās 200 miljonu transportam, 20 miljonu telekomunikācijām, platjoslai un 10 miljonu enerģijas projektiem. Pirmie divi projekti, projekta obligācija iet, iniciatīvas ietvaros, Kastor un e, šis otrs projekts, e, kopā parāda finansējums bija 1,8 miljārda eiro. Atbalsts budžeta piešķīrumu šeit bija tikai 10 miljoni, kā jūs saprotat, tad jūs redzat, ka tie ir ļoti būtisks sviras efekts projektu obligācija ietvaros. Nu, tas, zināmā mērā, ir tā, nu, nenormāla gandrīz, jo bija ļoti ieva, ierobežoti budžeta līdzekļi izmaiņām projektu laikā, izmaiņu posmu laikā. Runājot par investoru interesi un to, vai projekti ir labi vai nē, es domāju, ka tas sasaucas arī ar, ar EIB pieeja Respektīvi, ka mums ir jāfinansē tikai un vienīgi labi projekti. Un ja mēs lūk tos finansējam, tas nozīmē, ka mēs uzņemamies papildus risku ārpus normālā, parastā riska, pieņemot, ka tie ir ļoti labi projekti. Un tas nenozīmē, ka šie projekti norisinās no Eiropas labākajās daļās. Nē, tas nozīmē, ka šie projekti ir labi strukturēti ar labiem projektu vadītājiem, sponsoriem, un riski ir korekti identificēti, pareizi identificēti, un viņi varēs šo projektu virzīties uz priekšu. Protams, kad runājam par EIB darbību, tad tā darbojas visā Eiropas Savienībā, visos Eiropas Savienības reģionos, tādā ziņā, ka. Nu, tā ir tāda kopējā, tas kopējais rakstura lielums, ka mēs vienkārši vēlamies, lai projektu ir labi pārvaldīti un strukturēti. Nu, par šo morālo līdzsvaru, jeb tiem projektu tipiem, kas tikuši atbalstīti. Nu, te var teikt, ja mēs, nu, LKTT projekts, piemēram, instruments, ko mēs atbalījām, bija uh, London Gateway, to ir Bordeaux projekti, ko atbalstījām, minēja iepriekš par šo mazo nelielo iespējamības laiku izmaiņiem projektu laikā īstenot projektus ļoti maz šos projektus, eh, kas ir gatavi un nobrieduši tieši šajā posmā 2014. gadā, un tāpēc mēs, protams, atkarīgi no tā, kādi projekti vispār ir pieejami šobrīd šajā tieši posmā. Uh, Un kas attiec uz dzelzceļu sektoru un privātu finansējumu izmantošanu, tur tad jāsaka, šeit nav īpaši daudz projektu, kas būtu gatavi finansējumam. Ir nākotnē ļoti svarīgs iestrādes, bet tieši šajā laika posmā nav īpaši daudz nu, šādu pieejamu projektu. EIB tāpat laikā ļoti vēlas atbalstīt privāto finansējumu e, projektu obligāciju jomā, tieši dzelzceļa sektorā, tāpat arī ūdensceļu jomā. Uh, Un mēs turpinam pie tā strādāt un turpinam to apspriest arī ar nacionālām varas iestādēm, kas tad arī var, protams, virzīt uz priekšu potenciālos projektus. Kas attiec uz izvērtējumu, kas norisināsies 2015. gadā, un to veiks Eiropas komisija, protams, tas ir ļoti svarīgs posms, solis uz priekšu, kā tas notiks, kā to pā uzraudzīs EIB, tātad lūk, 2013. 14. gada līdzekļi, kurā brīdī būs pieejami papildus līdzekļi, sākot no 2015. gada to redzēsim. SEF vienošanās paredz papildus finansējumu piešķiršanu 2014. gada un 2015. gada gaitā papildus šiem 230 miljoniem. Nu, tātad, zināmā mērā, te jau ir tāda dabiska sinhronizēšanās, bet, protams, ka pilnīgi skaidrs, ka, kas kas attiecas uz saistībām SEF ietvaros par kaut ko, kas iet ārpus 230 miljoniem. Tas viss, protams, būs atkarīgs no pārskatīšanas re procesa rezultātiem 2015. gadā. Nu, un, protams, tas attiecīgi nozīmē, ka būs ziņojums gan parlamentam, gan padomē un tā tālāk. Kas astauts uz LGDT un ar to saistītiem instrumentiem? Šie instrumenti joprojām pastāv, LKDT instrumenti ir konkrēti pievērsušies eh, satiksmes riska projektiem, tātad satiksmes uzlabošanai. Nu, kā jau teicu, Tor Bordeaux, London Gateway, lūk šie projekti, tāpat arī cita veida projekti, kur, kas ir saistīti ar satiksmes risku. Bet lielākoties projekti Pārsvarā šie projekti tika īstenot tāpēc, ka nav no pieejams eh, finansējums, nevis tāpēc, ka būtu īpaši risks satiksmē. Tas nozīmē, ka LGDT var izmantot zināmās jurisdikcijās, bet ne visur. Kas attiec uz SEF? Meklējam šo, šobrīd šo iespēju šo instrumentu izvērst. Projektu obligācijas funkcionēs kopumā, kopā ar šo obligāciju tirgu, jeb kapitāla tirgu un investoriem. Uh, Un tad, lūk, tie būs savukārt šie instrumenti bija tie, kas lielākoties attiecās uz banku tirgiem. Un te mēs meklējam projektus, kas, piemēram, nevar tikt finansēti ar um, projektu obligācijām, nu, kā, piemēram, ostas un kā korporatīvas uh, struktūras, un tad tu varētu izmantot šos LGDT instrumentus, jo tas vairāk attiecas uz cita veida projektiem, nevis ar projektu obligāciju instrumentu. Tālāk projektu atlase, vidas kritērija un tā tālāk, ka Sonīkungs jau to pieminēja, viņš uzsvēra, ka kritērija, lai projektu obligāciju iniciatīva un TNT projektu un TNT projektu tiktu īstenot, lūk, ir, protams, saistīta ar šiem kritērijiem. Te ir definīcija par to, kādu projektu var tikt finansēti. Kad izvērtējam projektus, tad, protams, tiek veikta pilnējība analīze un izvērtējums. Protams, pēc tam arī projektu gaitā sekojam līdzi, kas attiec uz korupciju. Protams, ka tas ir kaut kas tāds, no kā ir jāizvairās nu, piemēram, lūk, izdau, izmaksu pārsnie, nu, līmeņu pārsniegšanu un tā tālāk, kas regulāri parādās valsts privātajās partnerībās, ir tas, ka vajadzīgs ļoti spēcīgs līgums, kontrakts, kas tā, lai nebūtu šādu izdevumu līmeņu pārsniegšana, lai izslēgtu šo risku. Bet ja jūs esat investors un jūs esat tas, kas finansē šāda veida projektu un jūs esat pilnībā atkarīgs eh, un uz sevi un uz šo partnerību, lai dagot, dabot līdzekļus atpakaļ, tad tādā gadījumā ir ļoti strikts vadlīnijas un kontrols tā, lai projekts neciestu no tā, ka tiek pārsniegt izdevumu līmeņi eh, un tāmes. Kas attiecas uz satiksmes projicēšanu, uh, Tas ir kaut kas tāds, kas, protams, ir svarīgi no šo partnerību analīzes daļa. Nu, tā tad lūk, konstatēt, kur pastāv šādas problēmas. Tas ir kaut kas tāds, uz ko mēs EIB skatāmies ļoti uzmanīgi. Mums ir ekonomistu un inženieru grupa, kas visus šos projektus vienmēr uzmanīgi izpēta, pēta šīs sensitīvās, uh, riskantās lietas un vietas un aspektus Atgriežoties pie PPP un citām partnerībām, kas nav valsts privātās partnerības, tā jau ir plašāka diskusija. Projektu obligāciju pašreizējais mērķis, protams, ir tāds, ka vēlamies izmantot privāto finansējumu. EIB finansē, kā jau teicu, daudzus projektus, lielāko daļu projektu, kur nav šobrīd privātā finansējuma, bet tikai valsts finansējums. Un tāpēc, nu, te runājam arī par nacionālā varas iestāžu iestādēm un viņu spēju izveidot projektus eh, dažādu veidu finanšu ierobežojumu, aizdevumu, kreditēšanas ierobežojumu kontekstā. Privātais finansējums ir tāds pieņēmums, ka būs būtiska daļa no visu šī projekta. Tas ne šobrīd varbūt, bet tas veidos būtisku finanšu risinājumu daļu nākotnē un projekta obligācija iniciatīvas mērķis ir uh, nu, lūk, iesaistīt privāto sektoru, un tad, kad tas notiek, tad darīt to pēc iespējas konkurētspējīgākā veidā, nodrošinot pārliecību un vērtību nacionālām varas iestādēm un sponsoriem. Kas attiec uz kritērijiem, ko piemēro e IB, mēs meklējam pozitīvu ekonomisko atdevi projektiem. Nu, tas ir ļoti skaidrs kritērijs Zināmā mērā tas ir pat tāds ļoti svarīgs, e, izšķirošais kritērijs, kur, kad mēs nosacinām, vai projekts ir labs vai nē, tas ir svarīgi. Un visbeidzot, tādu projektu finansēšanu, kur privātais sektors, kur privātam sektoram nav izdevies nodrošināt finansējumu. Nu, tas šeit ir jautājums par šīs iniciatīvas mērķi. Iniciatīvas mērķis ir iejaukties šādos gadījumos un izvairīties no finansēšanas, finansēšanas trūkuma, skatoties tajā gadījumā uz, nu, lūk, svarīgiem infrastruktūras punktiem, skatīties kādu banku kapacitāti šajā ziņā, un mēs meklējam veidu, kā to aizpildīt ar invest, institucionālām investīcijām. Uh, Nu, mēs pārsvarā, protams, investējam eh, nu, tādos pamatīgos, pamataktīvos, bet projektu ziņā tas nozīmē nu, vai šāda pārliecīga nodrošināšanās ir laba vai nē, nu, investi, investoru interesi, protams, ir laba zīme, kas attiec uz konkrētiem projektiem, tad um, kredīti izvēršanas eh, mērķis ir uh, pieņem tādu pamatīgu solīdu projektu, kas varbūt nav finansiāli īpaši spēcīgs, bet tad tālāk to novesta līdz līmenim, kur tas var pies, piesaistīt solīdu pamatīgu finansējumu. Šis nav instruments vājiem projektiem kā tādiem, nē, tas ir instruments, kas var atbalstīt labus projektus, lai tie saņemtu finansējumus tādiem pamatīgiem, nesatricināmiem pamatiem. Nu, un tad varbūt te varam runāt par tādiem projektiem, kur vienkārši finansējuma aspekti ir vāji, kas attiec uz reitinga aģentūrām savukārt visbeidzot. Uh, atgriezīšos pie sākotnējā punkta. Reitinga aģentūras ir svarīgas, jo tās ir svarīgas investoriem, bet tas, protams, nav vienīgais elements. Mēs domājam, ka ārvalstu investoru un EIB iesaistīšanās šai ziņā ir bijusi ļoti svarīga. Tā ir modinājusi infrastruktūras investīcijas Jo, nu, lūk, ja, ja ir šāds partners pieejams, kas ir apņēmīgs, kas ir gatavs turēties pie tā visa līdz projekta noslēgumam, tas pilnīgi noteikti rada arī tālāk interesi. Un, protams, ka, lai arī reitings ir svarīgs, tāpat laikā svarīgi ir, lai būtu iesaistījušās arī valsts struktūras, un, un tas un investoriem pilnīgi noteikti arī ir svarīgi. Bah, Quickly, Eva, because we... Jā, Eva, pavisam ātri. Man ir jautājums saistīts ar Milānas uh, autostrādu, Ziemeļa Itālijas uh, autoceļiem. Tā, uz to netika atbildēts, un tas ir jūsu darba kārtībā. Jā, es pieminēju to, ka itāļu projekti ir mūsu darba kārtībā, un jautājums, protams, ir par to, kurš, kurš projekts kurā laikā tiks īstenots. Es neesmu atbildīgs par Milānas autostrādi, bet ir runājot par Milānas apveceļu šie projekti tiek e, finansēti ar projektu obligāciju palīdzību, vai mums te šobrīd jāapspriež? Well, thank you very much. Liels paldies! Um, man šķiet, ka mums tomēr ir kaut kāds šeit sarežģījumi. Mūsu prioritātes mūsu skatījumā attiecībā uz transportu politiku. Nu jā, es saprotu, var jau strādāt pie TNT un nu, projektiem, un man kā jaunajam koordinātoram TNT projektos arī būs jāiedziļinā šajos jautājumos, runājot par ostām un, un tā tālāk. Un var jau saderēt uh, uz augstām likmēm, ka privātos investors tas atkal neinteresēs. Un mums ir jādomā par to, kā finansēt tās jomas, kas, kas ir mūsu prioritāte. Jūs te runājat tikai par autoceļiem, autoceļiem, autoceļiem, bet tā nav mūsu prioritāte. Bet, nu, tas jau tagad jums ir skaidrs. Paldies abiem kungiem par šo prezentāciju, par to, ka atbildējāt uz mūsu jautājumiem, un es gribu informēt kolēģis, ka nākošā sanāksme notiks otrdien, 1. aprīlī 9. A5G3 zālē, tiekamies tur un gribu atgādināt koordinatoriem, ka 11. mēs tiekamies ar komisāru kungu.